Maritas Ultskogas darba turpinājums. Sveicam mūsu komitejā. Pāriem tagad pie septītā darba kārtības punkta, kas ir eh, kultūras priekšmetu imports. To mēs skatām kopā ar IMCO komiteju. Kopā ar mums ir IMCO komitejas eh, priekšsēdētājs un saskaņā ar 55. reglamenta pantu mēs strādāsim kopā Eiropā. Un pēc šīs sanāksmes sērijas tiks sagatavots vienīgs, viens vienīgs ziņojums. Dod tagad vārdu līdz priekšsēdētājai. Like... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlos uh, tātad pasludināt mūsu apvienoto sanāksmi par atklātu. Tai esam atvēlējuši vienu stundu lai apspriestu ziņojuma projektu un jākomentāri vai piezīmi par ierosnoto darba kārtību, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Es vēlos informēt, ka arī šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, eh, tāpat arī ir pieejami visi dokumenti elektroniskā formātā. Un tagad tošu atpakaļ vārdu manam līdz priekšsēdētājam. Uh, Paldies! Tad vispirms eh, došu vārdu eh, diviem referentiem. Alēsija Moska būs pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad, kādēļ mēs runājam par šo regulu? Eh, mākslas priekšmetu un eh, eh, antikvāro priekšmetu kopējais tirgus apjoms 16. gadā bija 56 miljārdi un 80 līdz ļoti liels īpatsvārs eh, no tirgoto preču ir ehm, meluku, nelikumīgas preces, un tādēļ ir svarīgi, lai tiktu pieņemts tiesiskais eh, regulējums, it īpaši attiecībā uz importu no Irākas un Sīrijas. Debates ir bijušas eh, ļoti aktīvas, un uh, Kultūras jautājumu komiteja ir saņēmusi 76 grozījumus, lielākā daļa politisko grupu atbalsta šo iniciatīvu. Un tagad ir pienācis laiks uh, atrast kopsaucēju, lai šīs priekšlikums varētu tikt pieņemts. Mana grupa atbalsta šī priekšlikuma plašāku tvērumu. Šīs regulas mērķis ir cīnīties pret nelikumīgu tirzniecību ar kultūras eh, precēm, kā arī lai vērstos pret mākslas priekšmetu kontrabandu. Uh, un šīs kontrabandas eh, tirzniecības ceļā iegūtie līdzekļi tiek eh, izmantot tādām nelikumīgām eh, darbībām, kā tirzniecība ar cilvēkiem, narkotiku kontrabanda, ieroču kontrabanda. Un mūsu mērķis ir ierosināt konkrētus pasākumus, kā arī palīdzēt MVU un mikro uzņēmumiem, kas veido 75% no tirgus. Mēs vienojāmies iekļaut punktu par MVU un mikro uzņēmumiem, e, izveidojot īpašu palīdzības centru viņiem un esam iekļāvuši arī nodaļu, komisijas uh, sagatavotajā ziņojumā, kas komisijai katru gadu ir jāiesniedz parlamentām, un tur ir jābūt sadaļai, kurā tiek atspoguļota MVU mikro uzņēmumu situācija. Tāpat ierosinam veidot digitalizēto atļauju izsniegšanas sistēmu. Tāpat arī esam noteikuši um, periodiskumu, kādā komisija ir jāatskaitas parlamentām. Bet uh, mēs ar eh, ēnu referān, referentiem nevarējām pilnībā vienoties par atsevišķiem tehniskiem aspektiem un regulas tvērumu. Es esmu ierosinājusi grozījumu pielikumā attiecībā uz eksporta regulu, kas paredzētu komisija sagatavotu rokas grāmatu, kas sagatavotu balstoties uz eksporta regulas īstenošanu, nosakot uh, attiecīgu priekšmetu vērtības slieksni, kā arī ņemot vērā uh, UNESCO konvenciju par uh, tirdzniecību ar apdraudētiem artefaktiem. Tālāk. Šis uh, priekšlikums nepaplašinās tvērumu, tikai pavērsīs uzmanību, lielāku uzmanību vērtīgākiem mākslas priekšmetiem un tiem priekšmetiem, kas darināti vairāk nekā pirms 150 gadiem. Uh, Um, mūsu mērķis ir bijis nodrošināt, lai Eiropas Savienībā būtu vēl viens tiesiskais instruments, ar ko cīnīties pret nelikumīgu tirzniecību par mākslas priekšmetiem. Un tagad IMCO uh, līdz referents Daltankongs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es piekrītu Moskas kundzes ieskicētajām sadarbības modelim. Mums ir trīs galvenie punkti būti primārie punkti šajā ziņojumā. Tātad pirmkārt ir digitālās sistēmas izmantošana, atbalsts MVU un mūsu starptautiskie centieni. Tātad par šo digitālo pieeju. Es piekrītu Moskas kundzei, ka mums ir nepieciešams digitalizēt uh, muitošanas procedūru, lai nodrošinātu arī pārobežu informācijas apmaiņu un kas attiecas uz elektronisko informācijas apmaiņu, tā uzlabos situāciju ne tikai importētājiem, bet arī muitai. Kas attiecas uz MVU, uh, tad jā, lielu daļu šajā tirgu veido tieši MVU un mikro uzņēmumi. Um, šādus mākslas uh, priekšmetus pārdod uh, uzņēmumi, kas tieši specializējušies šeit, un parasti tie ir ģimenes uzņēmumi, kas darbojas šajā jomā. Tādēļ mums ir prieks, ka mums ir kopīgi pieeja arī šajā jautājumā. Tālāk eh, par apmācību un kapacitātes eh, stiprināšanu eh, mēs atbalstam to, ka ir jāatrisina E, cēlonis, iemesli, kādēļ notiek šī nelikumīgā tirzniecība ar mākslas priekšmetiem. E, patreiz e, notiek arī sadarbība ar muzejiem, lai pasargātu mākslas artefaktu bojā ej konflikta teritorijās. Un tādējādi mēs varētu vērsties pret visu šo ķēdi, kas izmanto konflikta zonas tirzniecībai ar uh, Eiropas retiem artefaktiem. Tomēr pastāv atsevišķi grūti jautājumi, kas būtu vēl jāatrisina, un viens no problemātiskākajiem jautājumiem ir šīs regulas tvērums. Uh, galvenokārt uh, mērķis ir vērsties uh, pret iespēju izmantot nelikumīgu valsts priekšmetu tirzniecību, lai finansētu terorists grupējumus. Bet šeit ir divas dažādas problēmas, kur izcināšanai nepieciešama atšķirīga risinājuma. Es uzskatu, ka šāds viedoklis ir jāsaglabā. Teroristu finansēšanas apkarošana prasa padzināt iedziļināšanos, un tur ir nepieciešama sādāk pieeja nekā cīņa ar nelikumīgu tirsniecību ar mākslas priekšmetiem. Tā kā te um, ir um, grūti izšķirt atsevišķus uh, priekšmets, kas tātad tiek izmantoti, lai uh, tirdzniecības rezultātā iegūtos līdzekļus uh, izmantotu teroristu finansēšanai, bet mēs neesam arī viensprāts arī par to, cik liels priekšmetu klāsts tiks skarts, ja tiks pieņemts komisijas patreizējais priekšlikums attiecībā uz licenču un atļauju izsniegšanu, kas attiecas uz kultūras kultūras preču importu Eiropas Savienībā. Patreiz mums nav pieejama statistika, lai analizētu izsniegtās eksporta licences salīdzināmā uh, vērtējumā. Un mēs domājam, ka šeit varētu būt runa vairāk par 100 tūkstošiem priekšmetu, no kuriem liela daļa tiek nodot eksporta novērtēšanai. Tāpat ir svarīgi, lai uh, pieteikumu izskatīšanas process tiks skatīts atsevišķi no līdzēģu izsniegšanas procesa, un tādēļ būtu svarīgi noteikt sliekšņus un indikātors, lai mēs varētu efektīvāk izmantot savus resursus. Pirmkārt, um, izstrādāt uh, to valstu sarakstu, kas ir riska zonā, Tāpat arī mēs varētu paļauties uz vērtības sliekšņiem un uh, senuma uh, noteikšanas sliekšņiem, kas izmantot citur Eiropas Savienības likumdošanā, bet mums vajadzētu izvairīties mm, no. Um, neefektīvu šķēršļu noteikšanas, piemēram, pieprasot pierādījumus par priekšmeta e, izcelsmi, e, ko nav iespējams iegūt. Var gadīties, ka, piemēram, e, priekšmeti ir mantot no paudzes paudzē, vai arī varbūt eksporta režīmi paši par sevi ir ļoti rudimentāri, it īpaši ja runājam par valstīm, kuras patiesībā vairs pat nestā, nepastāv. Mm, un, ja mēs noteiktu, piemēram, to priekšmetu grupu, kas ir um, mazākā riska grupā, tad mēs izvairītos no uh, zvirbuļu, no šaušanas pa zirbuļiem ar lielgabaliem. Uh, katrā ziņā mm, mēs zinām, ka esošajām iestādēm jau ir uh, attiecīgās pilnvaras, uh, tomēr tajā pat laikā mums vajadzētu. Uh, raudzīties, lai ir pieejama uh, informācija, jau izmantojot esošās sistēmas. Un šeit varētu par pamatu izmantot parasto muitas deklarāciju. Tur varētu būt iekļauts detaļas par kultūras precēm, kur, protams, arī kultūra, kuru kultūra vēsturiskā vērtība varētu būt lielāka nekā materiāls, no kā šīs preces izgatavotas tādēļ, attiecīgi, būtu jāiekļauj šajā muitas deklarācijā attiecīgās detaļas. Un es labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Thank you very much, and then I would like to give the floor now to... Liels paldies, tagad došu vārdu ēnu referentiem, un vispirms no tautas partijas grupas Sabīna Hainlūdz. Liels paldies, pateicos abiem līdzreferentiem par informāciju par šo ziņojumu. Jāsaka, ka es esmu pozitīvu iespēju iespaidu guvus no Daniela Daltona teiktā par to, ka ir jāaizsargā kultūras priekšmeti, kuri tiek nega, nelegāli importēti vai izmantoti nelegālām darbībām, tā skaitā tirzniet eh, terorismu finansējumam. Un eh, mēs Eh, ir speciāli noteikumi, un mums ir eh, arī jāizvairās no tā, ka maziem eh, un mikro uzņēmumiem tiek uzliekts pārāk liels sloks, tādēļ ir ļoti uzmanīgi jāraugās uz to, kādas prasības tiek noteiktas. Un ja e, šīs kultūra, šī kultūras priekšmeta izcelsmes valsts pati nodrošina atbilstošu aizsardzības režīmu, tad šis importa režīms varētu būt vieglāks, bet ja e, valsts, izcelsmes valstī nav izveidot šāda kultūras priekšmeta aizsardzības sistēma, un ja šī uh, valsts ir kult, konflikta reģions un uh, tad uh, ir uh, jānosaka uh, stingrākas prasības uh, kultūras priekšmetu importam Eiropā, un mums vajadzētu pat uh, izveidot konfliktu reģionu saraksts, kas uh, tiktu regulāri au, um, aktualizēts un uh, ir uh, tātad jāpanāk līdzsvars starp no vienas puses kultūras priekšmetu aizsardzību un otras puses kultūras priekšmetu tirgus pastāvēšanu. Tagad dod vārdu Valēnsas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šajā priekšlikumā ir pārāk daudz nepilnību, kas eh, būtu jānovērš, pirms mēs varam runāt par efektīvu cīņu pret nelikumīgu tirzniecību ar kultūras precēm. Pirmkārt, definīcija apraksta dažādas kultūras preču kategorijas, eh, nosaka vecuma limitu, piemēram, 250 eh, gadus seni priekšmeti, bet bet es domāju, ka tas nav pietiekami, jo šāds uh, limits tam būtu jābūt atkarīgām no attiecīgi go preču kategorijas, kas attiecas uz uh, kultūras precēm, kas ir vecākas par 250 gadiem, tad var uh, gadīties tā, ka, piemēram, artefakti, kas eh, nozakti no militārām zonām, tiks brīvi ievest Eiropas Savienībā. Tāpat arī problēma ir ierosinātajām kategorijām, kas nevienmēr skaidri nosaka, kā nodefinēt retas kolekcijas vai, piemēram, kā attiecināt eh, šo vecuma parametrus attiecībā uz kolekcijas iegādes laiku. Uh, jo tas, kas kādreiz netika uzskatīts, piemēram, par vērtīgu, tagad uh, var būt augsti pieprasīts uh, kolekcionāru vidū. Tādēļ ierosinātais slieksnis atsevišķām kultūras preču kategorijām būtu jāanalizē uh, padziļinātāk un būtu jāveic attiecīgās izmaiņas. Tālāk uh, problēma otrajā pantā ar jēdzienu izcelsmes valsts. Uh, Tā ir valsts, kuras teritorijā šis priekšmets ticis radīts vai atrasts. Šis jēdziens būtu jāgroza, un es attiecīgi iesniegšu arī grozījumu. Un es vēlos norādīt, ka es atbalstu uh, Eh, vispārējo importu aizliegumu attiecībā uz nelegāli eksportētām precēm Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams kopīgs normas tirniecībai trešajām valstīm, lai efektīvi cīnītos pret kultūras priekšmetu uh, izlaupīšanas un lai aizsargātu kultūru vēsturisko mantojumu pret tā eh, izmantošanu terorismu finansēšanai. Tāpat attiecībā uz uh, reģionu izcelsmi, bet es domāju, šeit mēs atradīsim kopsaucēju. Paldies! Tālāk SND um, no IMCO komitejas Konkungs. Paldies, priekšsēdētā. Es arī vēlējos pateikties abiem uh, referentiem par pirmo uh, priekšlikumu. Uh, kaut arī daži komisijas priekšlikuma aspekti būtu uh, Eh, sīkāk jāizstrādā. Mums ir jāzina vispār par kādiem eh, kultūras priekšmetiem mēs eh, runājam, kas ko pārbauda, un manuprāt, mēs nevaram piekrist padomes priekšlikumam, tā tad ir UNESCO noteikumi vecuma, uh, Uh, pre, priekšmetu vecumā, uh, kritēriji un uh, tāpat ir jāņem vērā arī mazo un vidējo uzņēmumu interesants un arī ir jāpanāk, lai mūsu darbības būtu efektīvākas. Paldies! Tā kā Dēvids Kāmens nav šeit, došu vārdu uh, Selimoviču kungām, um, Alde grupa no IMKO komitejas. Paldies, priekšsādētāji! Jāsaka, šis jautājums izrādās tāds ļoti komplicēts un arī strīdus abols, jo ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Es vēlētos runāt no liberāļu skatu punkta. Ir skaidrs, ka nelikumīga tirzniecība ar antīkām precēm veido 6 miljārdus ASV dolāru gadā tas ir atbilstoši uh, ASV pusvērtējumam, un daļa uh, no šīs naudas, protams, nonāk teroristu rokās, lai finansētu viņu darbību. Tādēļ mums ir nepieciešams rīkoties. Mums jau ir uh, pasākumi, lai vērstos uh, pret nelikumīgi kultūras preču izvēršanu no Sīrijas un Irākas, bet joprojām ir nepilnības, eh, piemēram, trūkst eh, regulējuma attiecībā uz šādu kultūras priekšmetu importu Eiropas Savienībā. Tādēļ arī eh, šis komisijas priekšlikums mēs vēlamies pateikties līdz referentiem par padarīto, bet ceturtais un piektais panti, kas ir priekšlikuma pamatā vai centrā, šķiet arī ir šis pieminētais strīdu sābols. Uh, Uh, lai mē, arī mēs gribētu, lai visi importētāji izņemtu importa licences, neatkarīgi no tā, kas tiek importēts, uh, li, viens no līdzreferentiem vēlas, lai šis piektais pāns būtu vērsts uz konkrētām izcelsmes valstīm. Tādēļ mēs piekrītam Dalton kungām, ka mm, importa deklarēšanai ir jābūt uh, pietiekami efektīvai, uh, neapgrūtinātai un nepārāk sarežģītai, tīpaši gadījumos, ja šīs preces, šo preci šī izcelsmes valsts nav uh, um, šaubīgo valsts teritorija, un noteikti vajadzētu arī pārskatīt to, kurām precēm kādu procedūru piemērot, jo man, piemēram, šķiet, ka pieeja, ka uh, viens risinājums piedar, um, dar visiem, tas noteikti nav atbalstāms. Uh, jo noteikumiem ir jābūt atkarīgiem no tā, par kādām precēm runājām, par kāda ir izcelsmes valsts, kādā veidā šīs preces tiek transportētas, un um, dalību valstīm, protams, ir jāpalīdz komisijai šajā jautājumā, un attiecīgi ir um, jāvērtē tas, kā tiek uh, kā notiek muitošana. Eh, bez tam tika pieminēts arī par elektroniskās sistēmas ieviešanu. Tai ir jābūt caurskatāmai, ērti lietojamai, un tai, tā ir jāizveido vēl pirms eh, regulas spēkā stāšanās, un komisija neko nesaka par to, kā šai procedūrai vajadzētu notikt eh, praktiski, un es neesmu pārliecināts, ka dalībās atbildīgajām iestādēm būtu pienākums um, atgriezties atpakaļ eh, pie papīra formāta. Un visbeidzot vēlos runāt par izcelsmes valsti. Ja tā nevar tikt identificēta, tad mēs uzskatām, ka pieteikumam pēc importa licences ir jānāk līdzi arī apliecinājumam par to, ka šī prece ir no valsts izvesta atbilstoši tur spēkāsošai kārtībai. Paldies, un tagad došu vārdu Šolca kungām, kurš runās goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāju, runāju Eleonoras Forences eh, kundzes vārdā, kur ir ēnu referente, un e, viņa norāda, ka mēs atbalstam Eiropas komisijas iniciatīvu attiecībā uz kultūras preču importu, un viņa vēlas pateikties līdz referentiem par ziņojumu projekta prezentāciju. Un mēs esam gatavi turpināt sadarboties, lai uh, pilnveidot šo tekstu. Atbilstoši Interpol datiem, eh, mākslas preču melnais tirgus kļūst eh, peļņu nesošāks eh, nekā ieroču un narkotiku tirgus. Atbilstoši UNESCO informācijai, tas ir viens no intensīvāk izmantotiem nelikumīgās tirzniecības veidiem. Piemēram, Ziemeļ, Eh, Dienvidā Amerika un Ķīna uh, tiek uzskatīts par vienu no atraktīvākajiem tirgiem tādēļ, uh, ka labklājība šajos tirgos aug un tur pieaug uh, bagātību apjoms, bet ņemot vērā pēdējās diskusijas, mēs atbalstītu 250 gadu vecuma samazināšanu, lai iekļautu vairāk mākslas priekšmetu šajā tvērumā. Vispēcot, ja runājam par piekto pāntu, mēs uzskatām, ka tas ir neadekvāts instruments un dubulto eh, vai atkārto procedūru, jo mēs redzam, ka importa um, licences un uh, dažādi apliecinājumi mm, nav devuši iecerēto efektu. Mēs noteikti iesniegsim arī grozījumus un labprāt turpināsim sadarboties ar uh, līdzreferentiem. Tagad došu vārdu Klausam Bukneru kungām, kurš ir ēna referents no zaļo grupas. Paldies, pateicos abiem līdz referentiem, vēlējos arī uh, vienlaikus norādīt, ka komisijas priekšlikumu mēs pilnībā atbalstam, un tas nozīmē, ka mēs ne tikai eh, gribam koncentrēties uz terorisma finansējumu, bet arī pret, vēlamies nodrošināt cīņu pret kriminālām darbībām un naudas atmazgāšanu. Es gribētu arī uzsvērt to, kas jau ir izskanējis. Tātad šeit ir runa tikai par antīkiem priekšmetiem, par priekšmetiem, kas vecāki par 250 gadiem, bet pastāv arī modernā māksla, moderni uh, tehniski priekšmeti, kas ir kultūras mantojums, līdz ar to šis 250 gadu slieksnis ir nepiemērots un arī šis vērtības slieksnis ir ļoti manipulējams. Tāpat ir svarīgi regulēt tranzītu, jo tranzīta gadījumā uh, mēs varētu apturēt daudzas nelegālas darbnī, darbības, uh, kā tas ir uh, darīts ar citiem regulējumiem, un Tātad tehniski tas ir iespējams un tas būtu arī jādara. Un es uzskatu, ka izcelsmes valstu policija ir svarīga institūcija līdztekus muitai un policijai vajadzētu aktīvi darboties šīs licences pie mums. Tas eh, ir ļoti svarīgi, tas nepieciešams, un es eh, ceru uz labu sadarbību arī turpmāk. Liels paldies! Un FDD grupas vārdā Vigans Kunze. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Es ļoti uzmanīgi izlasīju ziņojumu priekšlikumu, pateicos uh, referentiem par veikto darbu. Tātad, izņemot kultūras priekšmets no Sīrijas un Irākas, citi priekšmeti nav uh, regulēti Eiropas līmenī attiecībā uz to importu, un ir pienācis laiks rīkoties ir uh, labi, ka ņemts vērā ir mans ierosinājums par vienodām muitas kontrolēm. Runājot par kultūras priekšmetiem, ir uh, arī uh, daudzi pirkumi tiek izrā, izdarīti ārzemēs, un, ja mēs gribam, lai šī joma būtu sakārtot, tad ir jārīkojas tālāk par muitu ir samazināt tā birokrātija ir izveidots elektronisks importa licenču sāraksts vai reģistrs, un tāpat ir uh, labi, ka tiek piedāvāts MVU atbalsts, uh, nodrošinot to, ka tiek pārbaudīts, vai likumdošanas akti tiek atbilstoši piemēroti. Es vēlētos, lai būtu skaidra, visaptveroša kultūras priekšmetu definīciju, tāpat jā, iesniegšu grozījumus par kultūras priekšmetu vecumu. Legālais kultūras priekšmetu tirgus nodrošina 350 tūkstoši darba vietas un vēl 90 tūkstoši ar šo jomu saistītas darba vietas, un tādēļ mums ir jāapzinās šīs nozars uh, svarīgums. Dēvids Kambovs nu pat ir ieradies un dodu vārdu jums. Jā, e, bija briesmīgi satiksmes satrāg, sastrāgumu Londonā, es nokavēju iepriekšējo vilcienu un arī šeit satiksme bija intensīva. Gribu teikt, ka vispirms, ka šī ziņojuma ievirze ir laba, atbalstāma, bet mūs atrauc tas, ka pārāk liekas akcents tiek likts uz. Uh, birokrātiju un ka tas viss gulstas uz izpildītāju pleciem. Jau tika pieminēts uh, vērtības slieksnis un arī uh, vecumā slieksnis šiem priekšmetiem arī ir problemātisks. Jautājums, kā var pierādīt, cik vecs kāds priekšmets ir, un tas tātad sasauc ar šiem birokrātiskiem šķērsliem, tātad jo augsts augstāks vecuma slieksnis, jo tas ir labāk no vairākiem viedokļiem. Daudz vēl būtu jāstrādā pirms uh, mēs nonākām līdz robežai un el elektroniskā sistēma, mēs uzskatām, ir pareizais risinājums. Uh, īpašas normas mikro uh, uzņēmiem un MVU, kam varbūt nav pietiekami cilvēku un uh, finansiālie resursi, lai tiktu ar visu to galā. Tātad šāds priekšlikums ir apsveicams. Un vēl pāris jautājumu komisijai. Vai komisija paredz papildu uh, resursus muitai uh, saistībā ar šīs regulas īstenošanu? Uh, un kā tas ietekmēs budžetu. Un uh, otrs jautājums, uh, kas notiks tad, ja nav iespējams noteikt izcelsmes valsti un nav iespējams pārbaudīt šīs preces, kuras atrodas kādā valstī, kas notiks tad. Paldies, saka priekšsēdētāji, esam uzklausījuši visus ēnu referentus, un ja neviens vēl nelūdz vārdu, tad uh, mēs tagad varam pāriet pie varam noslēgt uh, deputātu uzstāšanās. Priekšsēdētājs turpina tagad. Uh, uh, komisijas pienākums ir runāt un atbildēt uz deputātu jautājumiem. Un Digitaksud pārstāvēja vārds. Paldies, priekšsēdētāji, par pirmo jautājumu. Tūks pour effectuer les contrôles qui sont prévus dans. Un attiecībā uz muitas kontrolas īstenošanu. E, tāds nebija mērķis. Mērķis bija dot iespēju īstenot kontrolas ar šo šī brīža rīcībā esošiem līdzekļiem. Tāpat būtiski bija ņemt vērā to, kā kompetentās lēmē iestādes, šajā gadījumā kultūras iestādes, ir ar savu lomu un uh, šajā gadījumā šīs kompetentās lēmēja iestādes, to rīcībā ir jābūt nepieciešamiem resursiem. Viens no elementiem, kurš atvieglotu kontroli, būtu elektroniskas sistēmas izmantošana, lai varētu izstarot 4. un 5. pantu, un pie šī jautājuma strādā komisija, lai rastu finansējumu šo sistēmu varētu ieviest. Par otro jautājumu. Eh, kas notiek, ja nav eh, izejas eh, valstu, tad mums ir cits, cita pieeja. Tā, šai sakarā došu vārdu kolēģiem. Paldies, skaidroju. Šeit ir divas iespējas. Uh, šādu izējas valstu gadījumā. Vai nu mēs neimportējam, mēs uzstājam vienmēr uz to, kā pierādījumi vienmēr sniedz eh, izējas valsts, vai arī mēs varam paredzēt kādu fleksibilitāti. Mēs savā priekšlikumā piedāvājam, ka eksporta valsts pēdējā valsts, no kuras e, izstrādājums ir nosūtīts uz Eiropas Savienību, ir UNESCO konvencijas parakstītāji, tad būtu pietiekami tas, ka operators apliecina šī izstrādājuma likumīgi izvešana, taču mēs piedāvājam uh, tādu formulējumu, ka šī prece nedrīkst atrasties eksporta valstī tikai ar nolūku tikt eksportētājai. Tā eh, nedrīkst tur bija, būt bijis atrasties tranzītā, ir jāuzturas vismaz vienu mēnesi un kāda nolūka pēc. No otras puses varam atzīt, ka tikai viena mēneša termiņš nav pietiekams un uh, domājam palielināt šo periodu uz ilgāku laiku. Iespējams, tie varētu būt desmit gadi. Thanks, Lord. Paldies. Papildu jautājumu komisijai. Papildu jautājumu nav, tādā gadījumā dodu vārdu mūsu referendiem. Sākšu šoreiz pretējā kārtībā Daltonkungs. Paldies! Es domāju, jau kā komisija norādīja e, sarežģītos aspektus šajā darbā. Mums ir ļoti piesardzīgiem jābūt pie vērtības sliekšņiem, pie vecuma robežām. Ja mēs to samazinām, tad varam nonākt pie situācijas, piemēram, grāmata, ko ir uzrakstījis mans. E, vecstāsts par pasaules kāru, paņem to līdzi uz savienotēm valstīm un it kā atvilku teoretiski un nevar atvest atpakaļ uz Eiropu. Otrkārt, kā tas darbosies, treškārt, kā muita strādās, kā viņi noskaidros kaut kā vecuma vērtību un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem eh, šo elementu sakarā. Ir skaidrs eh, ka tad, kad mēs runā, zinām, ko mēs apspriežam, ir vieglāk runāt par noteikumiem. Tāpat Mēs gaidām uh, grozījumus, mēs apsveicam visus viedokļus, mēs uh, apzināmies, ka viedokļi var būt dažādi. Šeit ir runa ne tikai daži atšķirīgiem viedokļiem starp līdzreferentiem, bet uh, grupu vidū, un mēs mēģināsim meklēt tādu vienošanos, kas atbilst mūsu vairākumu viedoklim. Tāda ir mana apņemšanās, un ceru, ka kolēģi Moska man piekritīs, un mēs gaidām jūsu grozījumus. Paldies! Un tagad vārds Alisija Maskai. Paldies, priekšsēdētāji, es atbalstu līdzreferents sacīto un vēlos norādīt pirmkārt to, ka pilnīgi skaidrs ir tas, ka mērķis veidot tādus noteikumus, ar kuru palīdzību mēs varētu cīnīties pret kultūras um, priekšmetu nelegālu tirzniecību ir eh, nozīmīgs, bet arī jāapzinās, ka mēs nedrīkstam pārslogot nozares operatorus. Pēc tam, kad esam uzklausījuši dažādās nostājas, mums ir jāmēģina. Ja izprast, kādi ir tie tehniskie risinājumi problēmām, kas tika uzskaitīts, piemēram, izcelsmes valsts, kā arī kā definēt mantu sarakstu un to izdarīt visefektīvākajā veidā. Viens no visgrūtākajiem jautājumiem ir. E, priekšmeta vecums. Ja mēs samazinām slieksni, lai ņemtu vērā zināmas grūtības, tad un mēs pievienojam tādus elementus kā pārdotās mantas vērtība, tad vienlaicīgi jāpanāk, lai birokrātiskā nasta negultos uz operatoriem pamatā. Jo, ja ir runa par ārkārtīgi vērtīgu priekšmetu ar zinām vecumu, tad gadīju, vairumā gadījumu šeit ir klāta arī vesela rinda dokumentu, taču jāseko tam, lai visi apliecinājumi pārāk neapgrūtinātu operatorus, un arī jāapzina, vai šīs priekšmets ir iegādāts eh, legāli. Es pieņemu zināšanai kolēģu sacīto un domāju, ka visiem kopā mums izdosies atrisināt arī tā skaitā tehniskās grūtības. Paldies abiem līdzreferentiem un būtu Eh, ļoti labi, ja parlamentā mums izdotos panākt plašu vairākumu atbalstu, stiprināt mūsu pozīcijas sarunās ar, ar padomi, kuras visdrīzāk varētu būt veiksmīgas līdz priekšsēdētā, vai jūs vēlaties noslēgt sanāksmi. Paldies ļoti jauki no jūsu puses grozījumu. Iesniegšanas termiņš ir 25. aprīlis, 2012. Tas nozīmē, ka mums nav pārāk daudz laika atlicis, un ar to es gribētu slēgt mūsu šo kopīgo sanāksmi. Vēlos pateikties eh, līdz priekšsēdētājiem kolēģim Langem, un mēs skatīsim grozījumus jūnijā. Paldies! Not. Paldies! Līdz priekšsēdētāji, un ar to mēs esam pabeiguši skatīt septīto darba kārtības punktu. Nākošais punkts ir koordinātors sanāksme, tas notiek aiz slēgtām durvīm un mēs to sāksim pēc desmit minūtēm.